Eh, tiks izplatīts pirms nākošās sanāksmes, un mēs to varēsim nodot attiecīgajām institūcijām, kas minētas eh, tekstā. Līdz ar to mēs beidzam uh, mūsu sēdi, un lai visiem jauka pēcpusdiena un drošmāju ceļu.